We continue our, our debate. Turpināsim debats. Vienu minūti tehniski pauzīt, kā parasti. Witam pana komisarza. Sprawdzamy, czy... Laipni lūdzu, komisāra kungs, tagad pārbaudām visi ir klātesoši, tātad mums ir ziņotāji un tad varam turpināt, tātad kopīgās debatas par Dačianas Oktāvija Sārbu ziņojumu par biocīdo produktu laišanu tirgū. Un komisijas paziņojums jauns pārskatīšanas priekšlikums attiecībā uz biocīdiem. Vārds referents kundzei. Sarbūlūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Es gribētu uzsvērt to, ka vienošanās, kuru esam panākuši ar komisiju un padomi, ir bijusi veiksmīga. Runa ir par to, ka mēs varētu pagarināt termiņu eh, dažu biocīdo produktu laišanai tirgū līdz pat 2014. gadam. Tas ir kas tāds, kas parādās arī vīdes komitejas galīgajā balsojumā, un es gribētu pateikties kolēģiem, kuri sadarbojās ar mani, lai panāktu šādu vienošanos triju institūciju starpā. Šī pārejas posma pagarināšana ir ārkārtīgi svarīga, lai garantētu to, ka biocītie produkti tiek laisti tirgu legālā veidā. Es uzskatu, ka bija ļoti svarīgi panākt to, lai šī direktīva tiktu pieņemta pirmajā lasīmā, lai mēs nepārsniegt šo desmit gadu termiņu, kas ir paredzēts sistemātiskai biocīdo produktu laišanai tirgu un arī attiecīgi tā, to izņemšanai no apgrobības sākot no 2010. gada. Šī pagāja termiņa pagarināšana ļaus dalībvalstīm izvērtēt eh, produkciju līdz pat 2014. gadam, kad ir paredzēts ieviest pārskatīto direktīvas versiju. Vēl viens uh, elements, kur esmu piedāvājis savā uh, priekšlikumā, ir pagarināt termiņu tām, tiem jautājumiem, kur vēl nav atrisināti komitoloģijas procedūrā. Lai nebūtu šāds te nezinām ilgs termiņš. Manuprāt, tas bija nepieciešams pasākums kas sniedz nepieciešamās garantijas gadījumā, ja šī direktīva netiktu pārskatīta pirms 2014. gada. Uh, šis te freeriding fenomens, kuru izmanto kompānijas, lai iegūtu informāciju par citu kompāniju produkciju arī ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, kas tiks iekļauts biocīdu pro, uh, direktīvā. Un es gribētu pievērst jūs uzmanību arī uz to, ka vīdas komitejā uh, pieņemtie ierosinājumi parādās arī galīgajā versijā, par kuru balsosim rīt plenārsēdē. Pēc balsojuma plenārsēdē mums būs arī padoms atbalsts, lai panāktu vienošanos pirmajā lasīmā. Lielas paldies! Lielas paldies! Tagad eh, vārds komisijas vārdā Stavros Dīmas kungam. Godētais priekšsēdētājs vēlos pateikties eh, Šarbu kundzē par eh, lielisko darbu un arī par viņas centieniem mums palīdzēt vienoties pirmajā lasījumā, lai mēs varētu pārskatīt šo direktīvu 98 šķērsvītra 8 par biocīdo produktu laišanu tirgū. Komisija var uh, pieņemt uh, sasniegto kompromisu. Ideja par pārējas periodu uh, četri gadi un nevis trīs, un lai būtu maksimums divi gadi, tad, tad šī termiņa pagarināšanai. Paldies! Paldies komisāru kungam! Jā, teica, ka debats iet uz priekšu ļoti veikli, un tagad vārds uh, Mm, Tautas partijas grupas pārstāvēja Klāsas kundzei. Eh, Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs, eh, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Mēs varam būt tiešām lepni, ka mēs esam Eiropas Savienībā izstrādājuši ļoti augstus um, higienas un veselības standārts. Un, un tāpēc ir svarīgi arī atrunāt par biocīdiem, taču tie ir ļoti arī nozīmīgi un svarīgi dezinfekcijas līdzekļu sastāvdaļas. Uh, un biocīdi ir neaizstājami. Tie ir noderīgi gan iedzīvotājiem, gan videi. Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, ja mēs pārskatām visus biocīdus un kāda varētu būt šis saks. Drošība prasa laiku, un mēs to nemitīgi pārbaudām, un tāpēc tas ilgst vairāk nekā sākotnēji domājām. Jo arvien pastāv risks, ka mēs varam pazaudēt svarīgus produktus, un mēs to nedrīkstam pieļaut. Un tieši tāpēc es ļoti priecājos, ka parlaments, padomu un komisija tātad arī vienā pirmā lasījumā ir panākuši vienošanos pār šīs direktīvas noteikumu gala termiņu pārnešanu līdz 2014. gadam. Nu, kāpēc tagad tikai par to runājam? Ja mēs pēkšņi saprotam, ka konkrēti dezinfekcijas līdzekļi pēkšņi vairs nebūtu izmantojami, lai gan mēs iepriekš zinām jau, ka tādas lietas varētu notikt. Komisārkungs, mēs taču ilgi gaidījām šādu priekšlikumu no komisijas puses par šādu biocīdu direktīvas pārskatu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un mums aizējātu izstrādāt kopējas harmonizētas noteikumus. Es runāju par definīciju, par pielicencēšanas kriterijiem, par ilgtermiņa licencēšanu, par datoraizsardzību, lai ražotājiem būtu skaidra paļāvība arī par konkrēto produktu izmantošanu, kādu veidu šo produktu tiek ražot. Tur arī vajag bieži vien šīs licences un tā pārbaudēšana mm, izmantos vairākus tūkstošus eiro, un tas nav izdarāms tik vienkārši, un tas prasa nopietnas ieguldījums. Un mēs šobrīd nevaram, nevaram atteikties no augstiem veselības un higienas standartiem, un tieši tāpēc šī jaunie direktīva vērst uz to, lai mēs mm, kaut kādā veidā neatsacītos no tiem. Un gribu tiešām arī panākt, kā komisārs teica, lai šeit pārējais projekts stātos spēkā un būtu skaidrība iespējam drīz. Paldies tālāk. Aldi grupas vārdā protīkungam vārds. Grācie, prezidente. Grācie. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties komisāram par to, ka viņš ieradies uz šāvakar debatēm. Un tas mums ļauj diskutēt par šo priekšlikumu. Runa ir tātad par grozījumiem, kas tiek ieviesti direktīvā par biocīdo produktu laišanu tirgu. Eiropas parlaments piekrīt tam, ka uh, varētu tikt pagarināts termiņš, lai veiktu papildu pārbaudus dažām biocīdām, bi, biocīdo produktu aktīvajām vielām, un mēs esam gatavi arī piekrist šādam pagarinājumam tirgus apsvērumu dēļ. Uh, Bet mūs ļoti interesē arī šīs direktīvas 98, šķērsvīt 8 pārskatīšana, lai panāktu precīzāku specifikāciju. Es gribētu izteikt dažus uh, komentārus. Man šķiet, ka labāk būtu pāriet no direktīvas uz regulu, jo regula ir tāds instruments, kas ļauj ieviest uh, viens un tos pašus noteikumus vienlaikus visās dalībvalstīs, vienlaikus uh, harmonizētā veidā reglamentējot visu nozaru kopumā. Uh, tālāk tas mums ļaus arī iespēju dalīties ar, nepieci, ar uh, rīcībā esošajiem datiem, tieši tāpat, kas tā, tas ir noticis rīču gadījumā, mums ir jācenšas izvairīties no dzīvnieku izmantošanas te, testēšanā un būtu jācenšas izvairīties arī no dublēšanas pētniecības jomā. Datu apmaiņu un dalīšanās ar pieejamiem datiem ļautu padarīt sistēmu efektīvāku, un tas mums ļaut arī samazināt izmaksas sagatavošanas posmā, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī uh, attiecīgi dalībvalstu iestādēm, kas ir atbildīgs par šo pieprasījumu izskatīšanu. Ir nepieciešams panākt arī savstarpēju atzīšanu vienam un tam pašam produktam no vienas dalībvalsts uz otru, lai atvieglotu um, to procedūru, uh, kas tiek īstenot pirms produkcijas laišanas tirgu. Ir nepieciešams arī harmonizēt tarifus un laiku, kas nepieciešams attiecīgo pieteikumu izskatīšanai dažādajās dalībvalstīs. Ja runa ir par nelielām izmaiņām un iespējams izvairīties no analizēm katrā dalībvalstī, to būtu vēlams darīt centralizēti. Tas pats attiecas arī uz uh, Eh, produktiem, kur tiek apstrādāti ar biocīdajām vielām, eh, kas ienāk no valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības, un ceru, ka jūs varēsiet piekrist manam viedoklim. Paldies! Tagad vārds Krupas kung, kundzei. Paldies! ties, eh, šīs tiesība aksa ar pieci eh, saturošie produktiem ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā to, ka noteikumi dažādās dalību valstīs ļoti atšķirs un tas ir ļoti bīstami. Ļoti bīstami cilvēku veselībai un bīstami arī videi, jo īpaši liberālā tirgū. Sākotnējais dokuments kur ir paredzēta desmit gadu ieviešanas eh, periods, ir absolūti nerealizējams, neņemot, ņemot vērā to, ka biocīdu reģistrēšanas process ir ārkārtīgi dārgs. Mums ir jānodrošina drošība un uh, tas var būt visai problemātiski, ņemot vērā to, ka dažos gadījumos nacionālā likumdošana neparādz drošības garantijas. Tiek ieviestas neefektīvas sistēmas, un tā rezultātā mm, var tikt samazināt biocīta tirzniecība centralizēta Eiropas eh, vielu saraksts, eh, kuru satura biocīdus, varbūt, varbūt nepietiekams, ņemot vērā, ka izmaiņas notiek ļoti ātri. Mazi uzņēmumi var tikt slēgti, eh, ņemot vērā, ka lielās kompānijas aizvien pārņem monopolu. Un arī šis eh, pārējais perioda pagarinājums ir ārkārtīgi svarīgs, um, lai nodrošinātu gan reģistrēšanu un nepieciešamās tātad administratīvās procedūras. Paldies! Un tagad brīvais mikrofons, sek priekšsēdētājs vārds Roithovs kundzē, lūdzu. Pane předsedo, eh, já se chci zeptat pana Paldies, priekšsēdētāji. Man ir viens jautājums komisāra kungam, jo man ir nedaudz citādāks viedoklis. Mm, man, diemžēl, jādzird, ka komisija mums saka, ka tā nevarēs eh, īstenot apmēram 900 biocīdu saturošo vielu, pesticīdus un uh, kas tiek tirgoti Eiropas Savienībā un ka to nevarēs izrīt līdz desmitajam gadam, un ka būs nepieciešami varbūt vēl trīs vai pat četri papildus gadi, un tad mums līdz ar to ir jāatliek uz vēlāku laiku šo ļoti svarīgo vielu harmonizāciju. Varbūt būtu labi, ja dažas vielas, kuras tiek. Uh, importēts no nepārbaudātiem Āzijas tirgiem, tos vienkārši neielaist mūsu tirgu un aizstātos ar drošākām vielām. Es gribu zināt, vai komisija vēlas izmantot eh, laboratoriju kapacitāti dalību valstīs, lai varētu sasniegt sākotnēji paredzēto termiņu, vai varētu arī varbūt referenti atbildēt. Paldies, Žikēvskī kungs, lūdzu. Ņemot vērā, ka šos specifiskos draudus uh, kādi var izriet nu, nu neprecīzas tiesību aktu interpretācijas. Biocīdi ir jautājums, kuram ir jāpievērš īpaša uzmanība. Referenti sacīja, ka 2014. gads būtu šis pārējais periods, lai varētu izvērtēt uh, aktīvās vielas, kur satur biocīdie, kur, kuros tiek saturēta biocīdie produkti, nu, ka tas ir absolūti nepieciešams tirgumu. Eh, tiesību akti, kur vairs nebūs spēkā 2010. gadā, var mūs novest pie tādas situācijas, kur daži biocīdi tirgu atrodas nelegāli. Un šajā pārejas periodā šis tirgus ir jāuzrauk nacionālā līmenī. Un, kas attiecas uz biocīdiem, tad mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo šie produkti, šie līdzekļi, šīs vielas – iznīcina dažādus dzīvos organismus. Un ieteikumi var būt neā, eh, neatgriezeniska. Paldies, saka priekšsādātājs. Un tagad veicam eh, apkopojumu vārds eh, komisāra kunga. Paldies, priekšsādātāji. Vispirmām kārtām vēlos pateikties godātajiem deputātiem, un kur izteica ļoti konstruktīvus komentārus. Vēlos teikt, ka, jā, aktīvo vielu izvērtēšana patiesībā aizņēma daudz vairāk laika nekā sākotnējās prognozes. Sākotnējā likt tiesība aktā, kur pieņēma 2000. gadā, mēs runā par dažādām izvērtējumu programmām, un toreiz mēs uzskatījām, ka būs nepieciešami apmēram četri gadi šādas izvērtēšanas veikšanai. 2004. gadā mēs cerējām, ka liela daļa izvērtējumu darba jau tiks paveikts. un, un ka šo izvērtējumu veiks atbildīgās iestādes. Protams, ka ir eh, izdarīts un ir izdarīts daudz, taču līdz 2010. gada 14. maijām nebūs iespējams apgalvot to, ka esam izvērtējuši visas aktīvās vielas. Piemēram, Ja ir dažādi dezinfekcijas līdzekļi, kuros ir kādas aktīvās vielas, tad šie līdzekļi ir, būtu tad 2010. Eh, gadā jāizņem no tirgus. Tādēļ mēs gribējām arī paredzēt šo um, gar, um, pagarināto periodu, lai izvērtējums darbs varētu tikt turpināts. Jūs, protams, uh, Jo, ja mēs um, izņemam svarīgus produktus, piemēram, slimnīcās izmantojamas dezinfekcijas līdzīgas no tirgus, tad tas varētu radīt ārkārtīgi liels problēmas, kas atstāt arī ļoti smagi ietekmi uz cilvēku veselību un arī pasliktinātu uh, tirsniecību. Klāskundze runāja par datu aizsardzību, veicot izvērtējumu par aktīvajām vielām. Uzņēmumi, kuri nav ražo šādu produktus, varētu iegūt dažādu informāciju par šo produktu ražošanu. Komentāri, kurus izteikt Prodīja kungs un arī citi godātie deputāti komisija tos ņem vērā ļoti nopietni, tad, kad biocīda direktīva tiek nopietni pārskatīta. tas ir kas tāds, pie kura mēs gribam tiešām sarēt par to arī mēs runājam savā sarunās ar citām institūcijām. Kā es sacīju, kad direktīva tiek pilnībā pārskatīta, tad um, arī šis jautājums tiks skatīts padziļināt un ceru, ka varēsim par to arī vienoties. Šis priekšlikums jau tagad šajā priekšlikumā ir daudz dažādu parlamentu sniegto priekšlikumu. Un, lai mēs varētu izvērst šo biocīdu aktīvo vielu izvērtēšanu pēc iespējas ātrāk, un lai arī rīč regula tiktu iekļauta un izmantot šo vielu izvērtējumā. Un visbeidzot, Mēs esam ļoti apmierināti ar šīm sarunām, un komisija ir gatava pieņemt visus grozījumus, kompromisa grozījumus, un arī apsolām īstenot ļoti plašu mm, direktīvu pārskatīšanu. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies! Vārds Šarbu kundzei. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Es gribētu pateikties vēlreiz visiem kolēģiem, kuri izteicās un piedalījās šajās debatēs, arī ēnu referentiem. Mēs lieliski sadarbojāmies un darbojāmies efektīvi. Tiesa, šis ziņojums varbūt nav tik svarīgs kā pārskatītā direktīva. Kā jūs pamanījāt, lielākā daļa kolēģi runāja lielākoties par direktīvu, bet es runāju par ziņojumu, par kuru diskutējam šobrīd, jo eh, direktīva eh, tiks pārskatīta tad, kad būs pienācis īstais laiks. Tiesa, šis termiņa pagarinājums no trim uz četriem gadiem nav vēlams. Bet es uzskatu, ka daudz svarīgāk ir panākt to, lai visi uh, produkti tiktu laisti tirgu legālā veidā un lai tiktu īstenot nepieciešamā izvērtēšana. Vēlreiz pateicos visiem, un, kā jau teicu, mēs ar nepacietību gaidām direktīvas pārskatīšanu. Paldies! Paldies! Līdz ar to noslēdzam debats par